un ar 9. Uh, janvāri ir pievienojies pie grupām nepiedarošajiem deputātiem. GUE SD grupa ir iesniegušas uh, sa, deputātu sarakstu, to deputātu sarakstu, kas turpmāk uh, strādās komitejās un delegācijās. Šis saraksts ir jūsu rīcībā, un ja līdz sanāksmes beigām netiks iesniegt nekādu grozījumu un iebildumu, tad šis saraksts stāsies spēkā. saskaņā ar 216. panta 4. punktu reglamentā eh, grozījumi ir pieņemti un eh, tiesā